dēļ. Itālija, jāsaka, jā, ir glābusi Eiropas ziemeļus, bet, nu, nevar eh, pieļaut, ka arī eh, turpmāk mēs turpināsim glābt Eiropas godu. Nu, tas nav iespējams, jo Jebkura valsts, jebkura valsts, kura atrodas vai atrastos Itālijas eh, pozīcijā, nu tā būtu vienkārši pārsātināta un integrācijas mehānismi tādā situācijā vairs nedarbojas. Eh, šīs iekļaušanas principi nestrādā. Un eh, jā, atpakaļ nosūtīšana, zinām, tas ir grūti, jo atpakaļ nosūtīšana nav efektīva un ir daudzas valsts, kurās, no, no, no kurām nākušiem migrantiem nevar noteikt viņu identitāti, valsts piedarību un šī atpakaļ nosūtīšana notiek tikai uz bilaterāliem pamatiem. Tātad šobrīd objektīvi mēs nevaram šos cilvēkus arī atpakaļ nosūtīt. Un tā, tad. Uh, Itālijai ir eh, jādomā tā tad. Mēs savu attieksmi atbalstam ar paceltu galvu, uh, Un pēc tam, kā esam izstrādājuši šo ļoti konsekvento stratēģiju, eh, sakam, ka eh, mums eh, nav nepieciešams kaut kā maskēties. Mēs nolēmām izmantot vienīgo pieeju, kas mums reāli ļauj risināt šo cilvēku nelegālās pārdošanas problēmu. Pastāv milzīgas liekulības problēmas uh, Eiropas Savienībā. Uh, Tāpat arī masu informācijas līdzekļi pēkšņi vērš visu savu fokusu uz vidusjūras reģionu, bet šī migrantu problēma. Tā tad ir, jā, tas sākas jau tad, kad cilvēki uh, iziet, izbrauc no saviem ciematiem, viņi kļūst par vieglu uh, ēsmu cilvēku pārvadātājiem. Un uh, tad attiecīgi notiek vardarbība pret cilvēkiem, spīdzināšana, ciešanas. Es esmu bijis Āfrikā, zinu, par ko runāju tūkstots un līdz pieciem tūkstošiem dolāru, un dažkārt arī ar to nepietiek, eh, lai šos cilvēkus pārvest. Un te mēs runājam par ārkārtīgi nabadzīgiem cilvēkiem, kuriem eh, ir jāpārdod daudz, kas, lai mm, dabūtu šādu naudu, un pēc tam pret viņiem tiek izvērsta vardarbība. Un tā ir problēma. Tātad problēma nav tikai vidusjūrā. Tālāk, runājot par vidusjūras reģionu, gribu atgādināt, ka Itālija glābšanas eh, un meklēšanas operācijās jūrā vienmēr ir balstījusies uz pamatiesību ievērošanu. Arī minētajā gadījumā, ko te piesauca Dičoti Itālija, pirmām kārtām ir uzņēmusi sievietes, bērnus, riskam visvairāk pakļautos cilvēkus. Un, Bija viens kuģis, kas ar Eh, garantētu medicīnisko aprūpi, un eh, šis eh, kuģis pavadīja dažas dienas Itālijas ostā. Tas tomēr nenozīmē, ka cilvēki, kas bijuši šī kuģa, ka pret viņiem bija slikta attieksme. Tomēr, ņemot vērā secinājumus, kādus eh, panāca 28 dalību valstis, mums ir jāsadala šī uh, migrantu plūsma un nasta, bet tas nenotiek. Un eh, mēs vienojamies, ka tam ir jānotiek obligāti. Un uh, lūdzu, tad runāsim arī par konkrētām lietām. drošas uh, ostas, uh, tā tad, uh, nu, ja tās ir tikai Itālijā, nu, tad tas nedara. Droša osta nozīmē tuvākā osta. Tas pirmām kārtām, otrām kārtām pārdalīšanas mehānisms nevar darboties tikai, teiksim, starp 3, 5, 6 valstīm. Nu, ja tas ir automātisks mehānisms, tas nozīmē, ka visiem ir jāpiedalās šajā solidaritātes mehānismā. Tālāk, trešā problēma, nu, neslēpsim to. Uh, Arī tās valstis, kuras deklarē, ka tās ir pieejamas un piedalīsies šajā sadalīšanas mehānismā, uh, Viņi saka, ka viņi pieņems tikai tos cilvēkus, kuriem ir tiesības uz starptautisko aizsardzību. Nevienam ekonomiskajam migrantam uh, nu, tādu šādu tiesību nav, un viņi paliek šajā valstī, kur viņi ir izkāpuši attiecībā uz ekonomiku. Uh, Tātad par investīcijām, infrastruktūru esat runājuši, kāds teica, ka Itālija negrib veikt nepieciešamās reformas. Nu, lūdzu, informējieties atbilstoši. Uh, uh Junkera kungs un uh, Dombrovs kungs un Moskavicī kungs, tātad komisijas pārstāvi, uh, pirmo reizi, kad tikos ar viņiem, nelūdzu kaut ko īpašu, lai izvairītos no uh, soda procedūras. Bet uh, ir pētījums angļu valodā, kur ir uh, runāts par visām reformām. Reformes. Un tas attiecīgi norāda, uh, ka netiek uh, ka principā jūs neņemat vērā tos faktus, eh, kas eh, ir pierādāmi un kas reāli notiek Itālijā. Mēs īstenojam visplašāko reformu, kāda vien Itālijā jebkad ir tikusi ieviesta. Un tādēļ Es eh, gribētu arī lūgt eh, pagaidīt deputāts līdz diskusijas beigām uzdot jautājumus. Tālāk mēs esam uzsākuši eh, cīņu pret korupciju, ievērojot visstriktākos standartus cīņā pret korupciju, kāda vispār eksistē Eiropā. Dantē kungs, ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu dariet to vēlāk, bet lūdzu nepārtrauciet mani. Dialektika nevar būt vienvirziena ielu. Lūk, un um, turpinot manis iesākto, uh, vēlos uh, teikt, ka augstākie standarti cīņā pret korupciju ne tikai Eiropas mērogā, bet starptautiskajā mērogā. Mēs esam ieviesuši arī bankrota procedūras reformu un uh, Mums ir kodeks attiecībā uz eh, krīzē esošu uzņēmumu maksāt nespēju un uh, Mēs esam arī ieviesuši normas attiecībā uz eh, deleģētajām pilnvarām, un mēs patreiz pieņemam atbilstošo likumdošanu, lai reformētu un vienkāršotu dažādas administratīvās procedūras, eh, kas eh, Itālijā ir, lai ehm, šo procesu attiecībā uz ehm, uzņēmumu maksātnespēju struktūrētu. Kā es teicu, mums notiek arī reforma reformas eh, valsts iepirkuma jomā. Un eh, mēs arī reformējam civilu kodeksu un kriminālu kodeksu. Tie ir uh, vēl uh, viena piemēra mūsu reformām. Kāds teica, ka mēs esam pret investīcijām, bet es jums uh, ierosinātu pasakot debatēm Itālijā par ātrvilciena maģistrāļu Eh, izbūvi un eh, ātrvilciena maģistrāļa izbūve ir daļa no visaptveroša investīciju plāna in Itālijā, un mēs esam atvēlējuši 30 miljārdus um, investīcijām. Uh, to īsteno valsts uzņēmumi, un nu pat mēs apstiprinājām civilās aizsardzības uh, plānu um, ārkārtas situāciju gadījumā un dabas katastrofu gadījumā. Uh, Šādiem plāniem mums ir nepieciešama finanšu elastība, un mēs esam vērsušies pie komisijas un lūguši tai veikt pasākums, lai tas būtu iespējams. Mēs e, ar 3,2 e, miljārdiem eiro papildinājām jau iepriekš paredzēto investīciju plānu. Viena no demokrātijas lieliskākajām iespējām ir publiskas debates, U, bet tajā pat laikā, ja netiek ņemti vērā fakti, ko es, piemēram, nu pat izklāstīju, nozīmē uh, aizspriedums attiecībā pret Itāliju. Kas attiecas uz savienojumu Liona Turīna, tad uh, tas ir uh, infrastruktūras projekts, kas ticis apstiprināts un kas noteikti ir daudzu Eiropas valstu interesēs, bet mēs saskarāmies ar milzīgu opozīciju mūsu pašu iedzīvotāju vidū attiecībā uz šīs līnijas izbūvi. Pirms 25 gadiem šis projekts tika plānots, un uh, tad argumenti bija labi, bet uh, ņemot vērā to, ka ir nepieciešams vēl papildus ietekmes novērtējums, pirms mēs investējam tik lielus valsts līdzekļus infrastruktūras uh, projektā, kas milzīgi ietekmēs vidi, mēs nolēmām, ka mums ir jāveic papildus izmaksu un ieguvumu analīzi. Mēs to darījām atklāti, caurskatāmi iepazīstinājām ar rezultātiem arī sabiedrību un, kas attiec uz citiem pieminētajiem projektiem, tad visi no tiem ir uh, konsultēti uh, projekti. Tad cauruļvado projekts uh, dienvidos, uh, ātrvilcienu maģistrāls izbūve Tas viss ir eh, atrunāts investīciju plānā, kas arī tiks publicēts pēc vairākām eh, dienām, eh, kur tiks izklāstīts pilnīgi visas paredzētās investīcijas tālāk attiecībā uz mūsu ārpolitiku. Ja runājam par Venecuēlu, tad Itālija tika izolēta um, debatēs par Venecuēlu. Tā tika apgalvots, bet tā nav taisnība. Patiesība ir tāda, ka Itālija deva savu ieguldījumu attiecībā uz augstās pārstāvus paziņojumu 26. janvārī. Un mana uzstāšanās bija ļoti nozīmīga šī paziņojuma kontekstā. Daudzi cenšas uh, um, prognozēt nākotne, bet es gribētu no tā atturēties. Itālijai ir sava pozīcija, sava nostāja, tāpat kā daudzām citām valstīm. Tādēļ es negribētu zīlēt kafijas biezumos attiecībā uz Venecuēlas nākotni, bet vēlos norādīt, ka prezidenta vēlēšanas 2018. gadā nebija demokrātiskas. Tas ir skaidrs. Bez tam mēs nepārprotam esam pateikuši, ka ir jāorganizē jaunas prezidenta vēlēšanas Venecuēlā un ir jāgarantē atbilstošā drošība, kā arī jānodrošina vēlēšana procesa caurskatāmība. Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Mēs apzināmies, ka Venecuēlas iedzīvotāji cieš no patreizējās situācijas, un mēs turpināsim strādāt, lai nodrošinātu, ka tiek sniegt humānā palīdzība, respektējot starptautiskās tiesības. Bez tam mēs ļoti labi apzināmies to, ka neviens režīms uh, ne, nedrīkst pielietot varu uh, pret uh, tiem, uh, kuri miermīlīgā ceļā pauž pretējus viedokļus. Bet tajā pat laikā mēs uzskatām, ka citas valstis nedrīkst iejaukties vēlēšanu procesā. Mēs cieši sadarbojamies ar kontaktu grupu Venecuēlā, mēs esam atvērti dažādām mediācijas formām un mēs esam gatavi parādīt, ka vēsturiskā Atbildība nozīmē ne tikai rādīt ar pirkstu uz vainīgajiem, bet starptautiskās eh, krīzes situācijā sniegt palīdzību un rīkoties. Mēs jau esam pieļāvuši kļūdas iepriekš atbalstot vienu vai otru eh, strīda pusi, bet tas tikai noved pie konflikta radikalizēšanās. Un, ja jūs atbalstat eh, vienu no pusēm, uh, šādā konfliktā, tad attiecīgi tiek bruģēts ceļš citiem protagonistiem. Paldies! Paldies! Tagad mēs sāksim debatas ar brīvā mikrofona procedūru. Un mums ir jānoslēdz eh, šīs eh, debates eh, nevēlāk kā bez 15.8. Daudz ir pieteikušies uzstāties, bet lūdzu ievērojiet jums atvēlto stāšanās laiku. Paldies, eh, priekšsēdētāji, mm, komisāra kungs, eh, premjerministra kungs. Jūs runājāt par demokrātiju Eiropā. Mēs esam vienā no demokrātiskākajām Eiropas institūcijām eh, atšķirībā no jums, jo jūs tika, tikāt savā amatā iecelts. Es esmu ar Itāliju Eiropā un gribēju vaicāt, vai jums šķiet, ka bija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 panākt, piemēram, Dublinas vienošanos eh, vai eh, citas eh, vienošanās, kas nāk par labu Itālijai, Itālijas tautai, un mēs veidojām alianses, kādas Itālijā nav, kādas nav arī padomē. Jūs runājāt par vienotību Eiropā, un tad jūs sakat, ka jūs nevēlaties ātrvilcienu līniju, bet vai valdība domā tāpat? Jūs pieminējāt Dublinas reformu, bet jūs pats esat atbalstījis atbalstījis tādus brīvprātīgos pasākumus, kas pēc mūsu domām bija absolūti mm, lieki. Tāpat par kvotām es uzskatu, ka tika pieņemts nepareizais lēmums, un tas nebija gudrs gājiens. Jūsu video par, tik, eh, par eh, kancleri Merkeli bija apkaunojošs, un es negribētu eh, redzēt, ka um, Itālijas premjerministrs slikti izsakās par saviem kolēģiem Gijoms Kons. <clears throat> Es, eh, premjerministra kungs, eh, dzīvoju Lionā un nesēžu Briselē vai Strasbūrā. Un mums ir bijušas eh, jau sen saiknes ar Itāliju, un es atkal runāšu par Lionas Turīnas dzelzceļa līniju. Mērķis ir ne tikai savienot divas pilsētas, Uh, bet gan savienot divas valstis. Un tas ir vidusjūras dzelzceļa koridora svarīgs posms, kas savieno vidusjūru ar Budapeštu uh, eksperti ir veikuši aprēķinus un ir konstatējuši, ka šīs projekts ir pamatots. Jā, protams, samazināsies uh, trans, uh, transporta pārvadājumi pa ceļiem, samazināsies ceļu nodevas un samazināsies arī piesārņojums. Uh, un šis ponti ziņojums, ko jūs tagad minat, nu, nes, neraugās stingri uz vidas aizsardzības jautājumiem. Tagad Lukas kungam vārds. Herr Ministerpräsident! Um, Ministru priekšsēdētāja kungs, liels paldies par jūsu runu. Jūs daudz runājāt par solidaritāti. Itālija to tagad prasot no Eiropas Savienības, jo tas esot jāiegulda Eiropas nākotnē. Tieši tāpēc mums ir jābūt solidāriem. Bet, ja jau mēs runājam par solidaritāti, tad mums vajadzētu runāt arī par to, kāpēc šāda situācija ir radusies, kāpēc Itālijai šī solidaritāte ir jāpieprasa. Es gribētu norādīt, ka pirms 20 gadiem tika ieviesta kopēja valūta eiro, un pirms 15 gadiem Itālijā vairs nebija izaugsmas. Vai jūs esat padomājuši par to, vai šeit nav kaut kāda savstarpē saikne. Varbūt Itālijai ir jāpadomā, vai šī kopējā valūta Itālijai vispār ir piemērota. Un kāpēc Itālijas eh, centrālā banka ir um, šeit uzstādījusi savu deficītu 400 miljārdu eiro apmērā? Kāpēc Itālija visu laiku pārkāpja noteikumus attiecībā uz eh, deficītu, attiecībā uz fiskālo paktu? Uh, Galu galā, ja Itālija vēlas solidaritāti, tad Itālijai ir arī jāievēro noteikumi. Galu galā ir jāreģistrē bēgļi. Te jūs agrāk to nedarījāt, tagad jūs slēdzat visas savas ostas. Ja Itālija vēlas būt par Eiropas Savienības dalībvalsti, tad Itālijai ir jāievēro Eiropas noteikumi. Pretējā gadījumā nekādas solidaritātes nebūs. Honorevole Taranda. Taranda kungs. Honorevole Miranda. Miranda. Gracias, presidente. Senor eh, presidente Konti. Paldies, priekšsēdētāji. Konti kungs, kādēļ jūs rīkojāties tā, ka kuģis nevarēja iebraukt Itālijas ostā 28. jūnijā? Es eh, kopā ar saviem kolēģiem, četriem eh, Eiropas parlamenta deputātiem, biju uz šī kuģa, un mēs ne, neesam saņēmuši oficiālu atbildi šādam aizliegumam. Satiksmes ministrs teica, ka tas tika izdarīts sabiedriskās kārtības interesēs. Kādēļ Itālijas ostas eh, tikušas eh, bloķētas. Eh, ja jūs runājat par solidaritāti Eiropas Savienībā, kādēļ jūs nepildat Eiropas um, solidaritātes prasības un principus, bet visvairāk mūs šokē tas, ka daļa valdības uh, piesliecas eh, tām eh, dalību valstīm, kas ir tieši pret solidaritāti Eiropā. Nākamais runātājs. Paldies un eh, sveicu šeit mūsu premjerministru šeit, jāsaka, mēs bieži neesam uh, redzējuši, ka mūsu uh, valsts vadītāji nāktu šeit un aizstāvētu tās vērtības, ko viņi atbalsta. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka jūs esat šeit un ka jūs atklāti un godīgi runājat ar mums un pierādāt to ar faktiem. Itālija ir uh, spēcīga valsts Citas valstis ir vienkārši uh, greizsirdīgas uh, uz mums. Tām skauž mūsu situācija, mūsu panākumi, un uh, es vēlos pateikties jums par izrādīto gara stingrību, par to, ko jūs teicāt, un par to, ka jūs parādījāt uh, visiem, ka Eiropa atrodas sarežģītā situācijā, ka Eiropa nespēja apturēt uh, bēgļu plūdus uh, vidusjūras reģionā un ka tas tiek darīts uh, noteiktu politisko interešu vārdā. Un paldies, ka tik atklāti runājāt par Āfrikas valstīm, mm, ka bijāt tik godīgs un drosmīgs. Šis, šī atklātība un um, ir svarīga, un svarīgi ir arī atbalstīt MVU Itālijā. Ne tā kā tas bija iepriekš ar citām politiskajām pārtijām, eh, kas devās uz Āfriku un zaga resursus, kas vien bija pieejami. Šī, kas mums tagad ir, ir tautas valdība. Paldies, tālāk nākamais runātājs lūdzu. No Herr Präsident. Priekšādātāji. Boikta kungs. Sirsnīgi sveicām ministru priekšādātāju kungu. Jums ir uh, izdevies uh, panākt, ka ir apturēta šī masu invāzija pāri vidusjūrai. Par to es jums pateicos. Nav arī nekāds uh, noslēpums, ka patvēruma lobijs vairs nevar tik daudz nopelnīt pateicoties jums. Jums vajadzētu tagad šeit stāvēt eh, tā kā tribunāla priekšā, bet eh, šī nav nekāda tiesa. Te ir runa par šīm vecajām elitēm, kas eh, zina, ka pēc trīs mēnešiem tām vairs nebūs vairākuma šajā zālē. Priekšsēdētāji Vācijā, Eiropā mums ir nācies saprast, ka bēgļi var arī slepkavot. Ir jāpieliek punkts šīm slepkavībām. Vajadzētu nodrošināt, lai šiem cilvēkiem būtu jauna nākotne, kaut arī tagad viņi skatās Polijas, Vācijas, Itālijas virzienā. Lielas paldies tagad, bet Cerīlas kundze. Grazie mille, presidente. Condivido, signore primo ministro. Paldies, priekšādātāji. Il traffico di esseri umani in Afrika. Es eh, pilnībā jums eh, piekrītu. Mums ir jāpieliek punkts cilvēktirdzniecībai Āfrikā, taču es eh, nepiekrītu neitrālajai pozīcijai, ko Itālija ir pieņēmusi attiecībā uz Venecuēlu un attiecībā uz Gvaido kunga mm, atzīšanu. Man ir itāļu bērni, es vairāk nekā 20 gadus dzīvoju Itālijā, un esmu patiešām vīlusies Itālijas valdībā. Šķiet, ka šī valdība nesaprot, kāpēc ir jāaptur Maduro un ko viņš ir nodarījis venecuēliešiem. Jūs teicāt, ka jūs nevēlaties, lai jūs tiktu steidzināts, bet eh, diez vai to var pateikt visiem tiem, kas tika spīdzināti, kas ir tikuši nogalināti, kuriem ir nācies doties uz Kolumbiju vai citām valstīm, tiem, kas mirst no bādā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Um, beigās uh, šie uh, cilvēki tiktu uh, aizsargāti. Es vēršos pie jums, kā bijušais aizsardzības ministrs un arī Alpu un Vidusjūras reģiona pārstāvis. Es saprotu, ka realitātē mums daudz, kā, daudz ir kā kopēji. Mums ir robeža, piekrasta un pat akcents kopējs. Uh, Man patīk Itāļi, man patīk jūsu valsts, bet mēs esam atsaukuši mūsu vēstnieku, un tas ir noticis pirmo reizi pēc kara. Mūsu valstu attiecības ir ļoti saspīlētas, un a, to, diemžēl, nekādā veidā neattainoja jūsu vil, viltotā un it kā pro-eiropeiskā runā. Jūs mēģināt visu laiku uzstāt uz Itālijas suverenitātei. Man jums ir viens jautājums. Kas ir maksājis par šo braucienu? Ja tie ir itāļu nodokļu maksātāji, tad noteikti tas nav pareizi. Galu galā Itālijai ir jāuzņemas morāla atbildība par šo braucienu. Ar tādu draugu kā jūs mums vairs nav vajadzīgi ienaidnieki. Jūsu valdīšanas stils ir nemorāls un neefektīvs. Es domāju, ka jūs nevarat pārstāvēt eh, šo valsti ar renesanses mantojumu. Signor Presidente, lei avrà colto dalle parole e dagli atteggiamenti di quest'Aula quanta stima e quanta aspettativa ci. Tojas kundze, jūs noteikti būsiet eh, sapratuši pēc toņa šajā zālē, kas um, kas mūs satrauc attiecībā uz Itāliju. Itālija kļūst vājāka, tā ir arvien vairāk izolēta. Mums vajadzētu palīdzēt Itālijai veidot tās nākotni. Jūs aicinājāt uh, uz solidaritāti. Mēs uh, ceram, ka jūs esat uh, sapratuši, ko mēs šajā zālē domājam. Itālijai ir jābūt protagonistei, nevis pretiniecei. Mēs dzirdējām jūsu skaistos vārdus, mēs dzirdējām jūsu sapņus, mēs esam lasījuši Aldo Morī, bet es nedomāju, ka mēs varam dzīvot ilūzijās. Mums ir jābūt konsekventiem. Jūs nedrīkstat teikt, ka visam ir jānāk no Itālijas, bet mēs esam ļoti daudz ko paveikuši un mēs esam arī ļoti ticami. Āfrikas fonds. Mm, jūsu vairākums nobalsoja pret to. Junkara plāns. Jūsu lielās partijas atkal balsoja pret to. Un tad, kad ir runa par pastiprinātu sadarbību, kurā jūs sākumā piedalījāties, un, ja runa par Brexita negatīvajām sekām, tad tas viss mums ir jārisina. Un, protams, mēs arī zinām, ka gan jau Neģela Farāča partijai ir kas sakāms. Cie prezidente. Rangelkungs. Paldies, priekšādātāji. Premjerministra kungs. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat eh, mūsu vidū, un mēs respektējam arī Itālijas tautas gribu. Taču ir kas tāds, ko mēs nedrīkstam ignorēt ja mēs runājam par Aldo Moro šajā zālē, un eh, pat tiešām žēl, ka pašreizējā Itālijas valdībā nepiemin viņu. Viņš bija īsts eiropietis. Jūs nevarat eh, pieminēt viņa vārdu tikai runājot par vidusjūru. Jums viņš ir jāsaist ar Eiropu. Esmu Portugālis, un, ja runa par Venecuēlas situāciju, esmu ļoti samulsis par Itālijas eh, pozīciju šajā jautājumā. Portugāļu kopiena Venecijā dzīvo sāna eh, pie sāna Itāļiem. Vai jūs eh, nemaz nedomājat par Itāļiem, kas arī cieši no Maduro režīma? Itālijas valdībai vajadzēs to reaģēt, un nepietiek, ka jūs eh, darāt to tikai tagad. To vajadzēja darīt jau no paša sākuma. Mikrofonu. Mikrofonu. Mikrofonu. Ho una domanda, caro prezidente Conte. Siccome non... Man būtu viens jautājums prezidentam, prezidentam Kontī. Eiropas Savienībai vajadzētu darboties demokrātijas un solidaritātes garā. Šie jautājumi ir būtiski arī Itālijā, ņemot vērā to, ar ko mēs saskārāmies Vācijā. Šķiet, ka ekstrēmi labējie spēki ir pārņēmuši varu ļoti daudzos reģionos. Mani jautājumi ir ļoti nopietni. Mēs dzīvojam laikā, kad šķiet durvis aizveras, tāpat arī mums ir jātiek galā ar režīmu maiņu Venezuelā, un tas ir ļoti labs piemērs. Es gribētu zināt, kādas prognozes jūs esat redzējuši, ko jūsuprāt mēs varētu panākt šogad un nākamgad, un ko mēs varētu darīt, lai situāciju uzlabotu. Presidente, buonasera, grazie di essere qui. Labvakar, priekšādātāji. Liels paldies arī mīnas priekšādātāju kungam par ierašanos. Izteikšos arī eh, ļoti īsi. Es nevaru jums izskaidrot, cik daudz mēs esam strādājuši, lai nodrošinātu finansējumu visām tām valstīm, kas ir daudz ko paveikušas. Es eh, vēlētos, lai man būtu vairāk laika, lai jums pastāstītu par šiem gadiem, ko esam pavadījuši, lai izvērstu nopietnus projektus un lai nodrošinātu mūsu uzņēmējiem labāku nākotni. Es vēlējos vienkārši pastāstīt jums, ar kādu centību mēs esam pie tā visa strādājuši. Jūsu valdība vairāk kārt ir paudusi lūgumus būt pacietīgiem, jo nākotnē mēs redzēsim, cik šī valdība ir spēcīga. Es vēlējos teikt, ka ir daudz parlamentāriešu, kas ir atbalstījuši šo politisko vidi, un jo īpaši ir sekojuši līdzi tām, ko jūs esat teikuši par algām. Protams, ka valstis ir pelnījušas resursus. Mēs zinām, ka tagad ir noteikti fiksēta likmes savstarpējiem maksājumiem, un tāpat arī mēs gribētu zināt vairāk par finansēm nu, attiecībās jūsu valdību. Vjotteikungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka esat ieradies, eh, ministra priekšsēdētāja kungs. Es saprotu, ka šīs vakars jums ir ļoti garš un ļoti garlaicīgs. Mēs šeit pētām ļoti nopietnus skaitļus, un mēs rādzām, ka Salvīnī ļoti bieži nepiedalās eh, ministru padomēs. Citi ministri ir tikpat uh, neapzinīgi. Ja runa par migrāciju, mēs runājam par jauniešu bezdarbu, jūs nekad nesat klāt. Kā jūs varat uzklausīt itāļu pilsoņus? Eiropai ir vajadzīga Itālija, un Itālija ir vajadzīga valdība, kas būtu klāt, kas būtu Eiropas daļa. Jums vajadzētu to šodien mums izskaidrot, Kontekungs. Jūs E, uzstājāties ar citātu. Un es arī vēlētos darīt to pašu. Galu galā ir grūti dzīvot pasaulē, ja jūs nevarat būt par to lepns. Nu, te mēs to ļoti labi redzam. Jums ir jāredz, e, prezidenta kungs, cik tukša ir šī zāle. Lūdzu, Mēs vēlētos nodrošināt, lai šajā zālē lietotā valoda būtu atbilstoša. Mēs redzam, ka parlamentārieši izmanto tādus izteicienus, ko pāris parlamentā nelieto. Tagad Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji! Premjerministra kungs, Kontes kungs. Αν μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά. Can I start from the beginning, Mr. Chairman? Lūdzu, uzlieciet austiņas. Chairman. Kirja Konte, ime simfonos. Kontes kungs. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt attiecībā uz virzienu, kādā iet Eiropā, bet eh, Eiropa ir jau parādījusi solidaritāti arī aizsardzības un drošības jautājumos. Kā jūs zināt, Turcija vēl ar vienu apdraud Grieķiju un Kipru. Šīs valstis visu laiku pārkāpja mūsu teritoriālo gaisa zonu, arī mūsu ūdeņus un Kipras ekskluzīvo tirzniecības zonu. Es gribētu dzirdēt kaut ko, kas ļaus Grieķijai pasargāties no Turcijas apdraudējuma. Tas palīdzēs arī Kiprai. Un tas attiecas arī uz, piemēram, itāļu uzņēmumiem, kas vēlas izmantot šos resursus. Līdz ar to šis apdraudējums attiecas ne tikai uz Grieķiju, bet arī uz Kipru. Es gribētu dzirdēt šeit parlamentā, ka jūs paužat savu atbalstu Grieķijai un Kiprai attiecībā uz Erdogana apdraudējumu. Premjerministra kungs, Grieķu tauta to gaida, to gaida arī mūsu draugi Kiprā. Jakovčiča kungs. Priekšādātāji, sirsnīgi sveicu ministru priekšādātāju kungu. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Lielas paldies, ka esat uh, ieradies. Bija patiešām liels pārsteigums jūs uzklausīt, un tas bija pozitīvs pārsteigums. Mums Īstrijā patīk, ja cilvēki ir atklāti. Bet, ja runa par makrostratēģiju attiecībā uz mūsu reģionu, mūsu interesē arī tas, ko jūs domājat attiecībā uz Sloveniju un Horvātiju un sadarbību Adrijas jūras reģionā, jo īpaši tas attiecas uz Eiropas Savienības paplašināšanos. Cik tā mēs saprotam, jūsu valdība vēlētos apgriezt līdzekļus e, bilingvālismam. Mēs liekam lielu uzsvaru uz bilingvālismu Slovenijā un e, Horvātijā, un mums ir vajadzīgs finansējums no Itālijas, lai mēs e, šos pasākumus varētu turpināt atbalstīt. Mēs vēlētos, lai tiktu ieviesti pasākumi Eiropas pilsoņiem, jo galu galā šeit ir runa par simbolismu. Dortman kungs, Priekšādātāja kungs, ministru un priekšādātāja kungs, jūs ļoti pareizi norādījāt uz to, ka ir vajadzīga brīva aprite. Un, protams, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem cilvēkiem, kas dzīvo pie Itālijas robežas. Jūs ar savu drošības dekrētu skaidri parādījāt, kāda ir jūsu pozīcija. Nevēlos tajā iedziļināties. Bet, ja ir kādi studenti, kas, piemēram, vēlas doties uz ārzemēm un vēlas tur mocīties un strādāt, viņi var nopirkt mašīnu un ar to mašīnu braukt atpakaļ uz Itāliju. Šī mašīna tika ielikta karantīnā, viņiem ir jāmaksā ļoti liela nauda, lai to atgūtu. Vai tiešām šāda rīcība atbilst um, brīvai kustībai? Tarabēlas kungs. Priekšādātāji, man ir ārkārtīgi liels prieks E, jūs uzklausīt, premjerministra kungs. E, Salvīni e, kungs ieradās pie mums, bija šeit parlamentā, bet no viņa neko daudz nedzirdējām. Mēs saprotam, ko dara jūsu valdība, un šķiet, ka jūsu modelis ir neko daudz nedarīt un daudz runāt. Tāpat arī jums patīk norādīt ar pirkstu uz cilvēkiem, vainojot viņus visā ļaunajā, tad bēgļi, afrikāņi, geji. Šķiet, ka tagad komunisti, ebreji un čigāni tiks iekļauti jūsu sarakstā. Es vēlētos jums atgādināt, ka Itālija cieta no fašisma ļoti ilgu laiku, un tūkstošiem itāļu tolaik vajadzēja pamest savu valsti. Lūdzu, neaizmirstiet šo faktu. Onorevole Siku. Siku. Grazie, prezidente. Uh, eh, credo, ka sia importante. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka mūsu valsts ir recesijā. Prezidenta kungs, nāsmu dzirdējis, ka jūs izteiktos par komerciālo vai industriālo politiku. Uh, ka jūs uh, kaut ko teiktu par mūsu uzņēmumiem. Jums uh, komerciālās aktivitātes nozīmē importu un eksportu, uh, izaugsmi valstī. Itālijai pašlaik tas ir ļoti vajadzīgs. Mums vajadzētu panākt, lai nodokļi tiktu samazināti, tāpat arī darba spēka izmaksām ir jābūt zemākām. Tā vietā mēs redzam subsīdijas, bet šāda veida politika mums nepalīdzēs. Tā mums nekādā veidā neļaus apkarot nabadzību un nevienlīdzību. Priekšādētāji, šis ir ļoti svarīgs punkts, es gribētu dzirdēt atbildes to. Breso kundze. Paldies, prezident kungs. Kā daži kolēģi, ne tikai itāļi, jau šeit ir pieminējuši, mēs strādājam pie projektiem, kuru mērķis ir mm, nu, darīt labu Itālijai un tas nākt par labu arī Eiropai. Tātad te ir runa par augstas kapacitātes transporta līnijām vidusjūra reģionā. Šajā jomā mēs mēģinam panākt labāku līdzsvaru. Mums ir jāuzlabo situācija dienvidos un kopumā jāuzlabo transporta situācija visur, tā lai visas vidusjūras reģiona daļas varētu attīstīties. Jūs norādījāt, ka jūsu valdība ir gatava rīkoties, lai um, tiktu sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums. Un tāpat arī jūs esat gatavi izskatīt laika grafiku uzlabojumu veikšanai. Mēs saprotam, ka tas gan jau prasīs 145 gadus. Mūsu valstī drīz būs 150 gadēji. Mums vajadzētu paturēt prātā šos punktus, un es gribētu sirdēt, ko, kas ir jums sakāms par transportu. Paldies, priekšādētāji! Esmu uh, deputāte no Zviedrijas, kur atsas Bildes kundze, un es lepojos, ka esmu itālieta, bet sevi nesēstu vairs ar šo valsti. Šķiet, ka Itālija ir iestrēgusi. Itālija vairs nepalīdz bērniem, kas uh, kuģo jūrā. Itālijai jāzina, ka Eiropa ir mūsu kopējā nākotne, bet šķiet, ka Itālija zaudē ticamību pilnīgi visās jomās. Mūs uztrauc tas, ka ekonomika tiek slikti pārvaldīta, tādēļ pašlaik esam recesijā. Jaunieši, prezidentkungs, prasa darbu Viņi neprasa pabalstus. Viņi vēlas mm, dzirdēt taisnību, nevis propagandu. Mēs rādzām, ka parādi pašlaik dzēna nabadzībā ģimenes, vai jūs manī klausāties? Paldies! Bet mani vēl vairāk uztrauc eh, šis eh, suverēnisms, kas šķiet eh, sāk arvien vairāk pārņemt jūsu valdību. Itāļi vēlas eh, tādus cilvēkus, kas būtu gatavi veidot tiltus, nevis tikai raktu bedres. Solidaritāte ir ārkārtīgi nozīmīga, un solidaritāte rodas no dialoga, nevis no apvainojumiem. Mums ir jāsadarbojas ar mūsu kaimiņiem, un mums nav vajadzīgi slikti draugi kā Putins. Mums ir svarīgi atrast sabiedrotos. Mūs vēro eh, mūsu senči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 Premjerministra kungs, jūs runājat par solidāru Eiropu, par uh, izlīgumu uh, Eiropā, par vienotu Eiropu, un tāpat laikā mūsu parlamenta priekšsēdētājs un arī jūs eh, runājat lietojot tādus izteicienus, ka, no kuriem izskan naids Uh, bet mums ir uh, jāaizstāv Eiropas Savienības vērtības, bet jūs tāpat laikā nicīgi izsakāties par vēsturi, vai tiešām visi, visi šie cilvēki taču ir uh, ziedojuši savu dzīvību, lai mēs varētu mierīgi dzīvot šodien, un arī tie, kas ir gājuši bojā uz Slovenijas un Itālijas robežas, un es aicinātu jūs atkāpties no amata. Allora, questo era l'ultimo. Un eh, tas bija pēdējais eh, runātājs brīvā mikrofona procedūrā, kurš bija lūdzis vārdu ir vēl paredzētas uh, citas debates pēc šī darba kārtības punkta. Jau uh, es esmu pagarinājis debašu laiku, sarakstā bija vairāk nekā 50 Uh, runātāju. Tagad vārds Kontes kungam. Paldies priekšsēdētāji. Daži runātāji pievērsās politiskiem jautājumiem un politiskās debates par demokrātiju ir apsveicams, ja tās ir kaismīgas debates Citi runātāji pieminēja tādus punktus, par kuriem komentārus neizteikšu, jo viņi acīm eh, redzot eh, centās aizvainot ne tikai mani, bet visu tautu, ko es pārstāvu. Ir arī eh, tādi izteikumi bijuši, un to es saku pilnīgi skaidri. Mums ir jābūt uzmanīgiem vārdu izvēlē, raksturojot kādu personu. Es ļoti lepojos ar to, ka pārstāvu savu tautu, un es neesmu marionete. Un es lepojos ar to, ka varu uh, strādāt pie to pārmaiņu īstenošanas, ko Itālijas tauta vēlas. Un uh, mēs arī valdībā strādājam šādu mērķu vārdā. Mēs neesam nekādas marionetes lobiju rokās. Man ir teikts, ka Eh, šeit būs politiskas debates. Man teica, ka man esot jākaunās eh, nu, tās diskusijas dēļ, kas man ir notikusi ar Angelu Merkeli. Bet es gribētu atgādināt, par ko īsti bija runa, kas notika eh, pagātnē, kāds uh, no uh, kādas uh, konkrētas partijas ļoti negatīvi izteicās par uh, eh, kancleru Merkeli, runājot pat savā vārdā. Un tagad par trešo aspektu, kas ir svarīgs, lai notiktu uh, atklātas, pat ja arī sarežģītas debates. Man pārmeta, ka manas valdības ministri nepiedaloties padomes uh, sēdēs, ministru padomes sēdēs. Es gribētu jums atgādināt, ka valdību pārstāv arī uh, delegāti, uh, valsts sekretāru vietnieki, un mēs vienmēr esam pārstāvēti visās Eiropas ministru padomēs. Un varu runāt vēl atklātāk un tiešāk. Jūs, uh, kungs, pārstāvat partiju, kura pagātnē šeit balsoja, piemēram, par uh, Ema. Oh. vengo invece alle questioni Dante kungs lūdzu izvēlieties uh, vārdus, ko jūs lietojat, saka priekšsēdētājs atvainojiet saka parlamenta priekšsēdētājs. Es gribētu aicināt visus atturēties no šādu izteicienu lietošanas. Jūs varat teikt, ko vēlaties, varat izteikt dažādus politiskus uzskatus, bet nedrīkst uh, tīši apvainot citus uh, tautas vēlētus pārstāvjus, un jūs nedrīkstat apvainot uh, Itālijas premjerministru, kurš šodien ir mūsu viesis. Tādēļ lūdzu aicinu jūs visus izraudzīties uh, pareizi vārdus, tas īpaši attiec uz maniem tautiešiem Itālijiem. Konti kungs turpina. Tagad es gribētu komentēt uh, jautājumus, eh, kas bija ļoti interesanti. Mani aicināja atbalstīt uh, Grieķiju un Kipru. 31. janvārī mēs uh, kopā ar vairākām Dienvidu Eiropas valstīm bijām Nikosijā, mums notika arī preses konference un mēs paudām atbalstu Kiprai par citiem jautājumiem. Īst izteica mums ļoti apkaunojuši apvainojums Itālijai, ka mēs ļaujot bērniem nomirt, bet šādi apgalvojumi ir melīgi un neatbilst patiesībai. Mums ir, jums deputātiem ir tiesības saņemt patiesu informāciju. Mēs vienmēr iestājamies par visneaizsargāto grupu aizsardzību, tīpaši ārkārtas situācijās, un mēs vienmēr esam nodrošinājuši aizsardzību sievietēm un bērniem, un nepieciešamības gadījumā viņiem ir bijis iespēja izkāpt krastā. Mēs izrādām reālu solidaritāti, un mums no principiem ir jāpāriet pie reāliem darbiem Eiropā un daudzām valstīm par to būtu jāpadomā. Tagad attiecībās ar Franciju. Vairāk kārt es esmu norādījis, ka mums ir ļoti uh, senas saiknes ar, vēst, ar Franciju, uh, arī kultūras uh, ziņā Un tagad, nu, viena šīs dom, strīda dēļ eh, visas šīs eh, attiecības eh, tiek apšaubītas, tā skaitā politiskā un ekonomiskā līmenī. Dimājo kungs teica, ka viņa tikšanās ar atsevišķiem dzelzeno vestu kustības pārstāvjiem notika uh, kā politiskās kustības pārstāvim, un tas jāņem vērā. Politiski lēmumi var būt atšķirīgi, bet tie ir uh, pamatoti. Tagad par Venecuēlu. Šeit izskanēja mm, nepatiesi apgalvojumi. Itālija neatbalsta Maduro. Bija atsevišķi deputāti, kuri to teica. Tāpat tika izteikts, ka mēs it kā nesteidzoties. Maduro režīms nesaņem atbalstu no Itālijas. To mēs esam ļoti skaidri paziņojuši. Visi deputāti to ir skaidri norādījuši. Mēs neuzskatām, ka uh, prezidents Maduro būtu uh, Eh, demokrātiski leģitīmi ievēlēts. Mēs uzskatām, ka pēc iespējas drīz jānotiek brīvām, atklātām vēlēšanām, jo cilvēki šajā valstī cieš. Un mēs uzskatām, ka šādi, eh, šādi ir jārīkojas, tam šai valstī jānotiek. Mēs nezinām, kas valstī notiks turpmāk, bet mēs nevēlamies lēnu progresu, mēs vēlamies ātru demokrātisku risinājumu. Tagad par ekonomiku. Izskanēja jautājums, kā dēļ Itālija nav pievērsus uzmanību Eiropas uh, industriālajai politikai. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Eiropas industriālo politiku Junkera plāna ietvaros. Un arī uh, atbalstām um, Eirozonas budžetu un stabilizācijas instrumentu. Tālāk par uh, ekonomisko un sociālo politiku. Mums, mūsu valstī pārmet, ka mūsu ekonomika um, neaug. Es mēs uzskatām, ka ņemot vērā iepriekš īstenoto politiku ir pāragri tagad spriest par to, cik efektīvi ir tie pasākumi, ko, kurus sākam tikai nu pat īstenot. Ekonomikas atveseļošanās mūsu prāt parādīsies šā gada otrajā pusē, jo nav vēl īstenoti visi nepieciešamie pasākumi. Mēs jau redzam rezultātus. Mēs ļoti apņēmīgi strādājam, lai nodrošinātu investīcijas Un es gribētu arī atspēkot nepatiesu informāciju. Eh, vakar Itālijas dienvidu reģionos ekonomikas stagnē, eh, un eh, šeit valdība īsteno ļoti pragmātisku pieju. Mēs stimulējam uh, Eh, ekonomikas izaugsmi visiem iespējamiem līdzekļiem un arī cenšamies nodrošināt eh, ienākumus iedzīvotājiem kā palīdzības pasākums. Šie mm, eh, garantētie minimālie ienākumi ir strīdīgs pasākums, bet patiesībā uh, Tas ir saistīts ar citiem pasākumiem darba tirgus attīstībā, un mēs sniedzam atbalstu ļoti daudziem cilvēkiem, kuri ir palikuši ārpus jebkāda sociālā mehānisma un kuri nevar atrast darbu. Uh, Un tādēļ arī atsaucoties uz mūsu konstitūcijas, Itālijas konstitūcijas trešo pantu, eh, šiem eh, cilvēkiem ir jādod iespēja piedalīties valsts sociāla ekonomiskajā dzīvē, un to mēs arī darām. Paldies Itālijas eh, premjerministram par to, ka viņš pieņēma manu uzaicinājumu, bija mūsu vidū, un es atvainojos par izteikumu toni, kas nevienmēr bija pieņemams, bet mūsu debats bija ļoti uh, interesantas un spraigas, un tas mums visiem ir ļoti nozīmīgi un nozīmīgi Eiropai. Paldies! Godātie deputāti, labu vakaru, un e, mēs ļoti atvainojamies e, par to, ka priekšējās debats ievilkās, un tagad došu vārdu Uh, ne, t, gribētu lūgt Korats Bildes kundzei iziet no uh, zāles klusi. Tad saistībā ar um, rekomendācijām lēmumu pieņemšanai, ko iesniegus Inta un Ekon um, attiecībā uz dilģētajiem aktiem, kas tikt uh, pasludināti vakar pēcpusdienā, nav saņemt nekādi iebildumi uh, noteikto 24 stundu termiņā. Atbilstoši reglamenta 105 punktam, eh, sastajam apakšpunktam rekomendācijas tiek apstiprinātas. Tās tiks publicētas eh, apstiprinātajos eh, tekstos rīt 13. februārī 2019. gadā. Pēc šīm emociju pārpildītajām debatēm tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tās būs kopīgās debates par Eiropas Savienības un Singapūras partnerības notiekumu nolīgumu. Debates priekšmets tad ir par šo nolīgumu, un Mārtiņa kungs ir sagatavojis ieteikumu attiecībā uz šī nolīguma noslēgšanu, kā arī par investīciju aizsardzību Singapūrā un Davida Mārtiņa ziņojums uh, par uh, šī ieguldīju aizsardzības nolīguma rezolūciju un arī uh, Vaita uh, kungs ziņojums par Eiropas Savienības un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgumu, kā arī uh, šī paša autora rezolūcija pār nolīgumu. Sāksim debates. Uh, sveicu komisārs kundz šeit un um, došu vispirms vārdu Davidam Mārtinam. Lūdzu, kā ziņojuma autoram.